deputāti! Pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir stāvoklis Eiropadomas sarunās par ekonomikas krīzi. Dārgie kolēģi, man ir tas gods uzrunāt pustukšu zāli. Jūs esat ļoti pieredzējuši šajā ziņā. Es esmu runājis ar abiem prezidentiem, Van Rompuy un Barozu šodien, un es viņiem sacīju, ka informēšu viņus par mūsu debašu rezultātiem plenārsē, par, par plenārsēta debašu režu, rezultātiem. Svētdien Eiropadomē atklāšanas uzrunā es sacīju ka ir jānodefinē tāda izšķirīga, ļoti spēcīga pakotne attiecībā uz to, kā pārvarēt ekonomikas krīzi, un tur būtu jāiekļauj visi Eiropas Savienībai aktuālie jautājumi. Es atgādināju padomē, ka mēs esam arī Eirozonas parlaments. Un tādēļ es esmu gandrīz, ka šodien laika posmā no svētdien notikušā samita un rītdienas mēs runāsim par um, īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem, kas ir ierosināti. Mans secinājums no pēc uh, samita apmeklējuma ir tāds, ka ir atlikuši trīs aktuāli jautājumi. Pirmkārt, paza Grieķijas uh, pārāds logu pazemināšana, bet mums ir jāzina, cik lielā apmērā un kādā veidā tiks iesaistīti privātie investori. Nu, protams, brīvprātīgi. Un otrkārt, uh, Eiropas banku rekapitalizācija ļoti būtiski būs ECOFIN lēmuma attiecībā uz visām 27 dalību valstīm, piemēram, kapitāla adekvātuma prasības, kas palielināsies par 9%. Jautājums par to, kā nauda tiks iegūt no budžeta līdzekļiem, un tas viss tiks izlēmts. Es domāju, ka parlamentam būtu jādod arī savu teikšanu šajā jautājumā. Un trešais punkts, kas arī ir ārkārtīgi būtisks, tā tevētā ugunsmūra izveidošana ap tām ekonomikām, kas ir nonākušas grūtībās. Eiropadoma rītdien runās par uh, Eiropas finanšu stabilitātes fondu ierīkošana ir uh, un ir vairāki veidi, kā var šos ugunsmūrus radīt, izveidojot īpaši tam paredzētu mehānismu un izme, izveidojot tresta fondu, kurā būtu iesaistīts starptautiskais valūtas fonds. Kas attiecas uz vidējo termiņu, tad ir nepieciešams laiks, lai pastiprinātu stabilitātes un izaugsmas paktu un tāpat arī šos te normati, sešus normatīvos aktus, Eiro plus pakotni un visas stimulus, kas ir paredzēti izaugsmas veicināšanai. Zinām, kompetence gan dalība valstu kompetence, un lielākā daļa dalība valstu gan atzīst, ka mums ir nepieciešama daudz labāka koordinācija Eiropas Savienības līmenī. Svarīgais jautājums ir, kā šos jautājumus no starpvaldību uh, ietvaru varētu pārnest uz uh, kopienas ietvaru, un uh, par to viss būtu jārunā Eiropas Savienības institūcijās. Ilgte, ilgākā laika termiņā, kas ir aktuāli, ir uh, diskusijas par iespējām grozīt līgums. Jautājums ir par to, kādas pārmaiņas mēs sagaidām, vai mēs esam gatavi piekrist jeb kādām izmaiņām Ilgtermiņa perspektīvā mums ir jāizdara secinājumi, mācoties no šīs krīzes un um, domājot par Eiropas Savienības nākotni. Ja mēs vēlamies nopietni uztvert Eiropas Savienību un lai Eiropas Savienība būtu globāls spēlētājs, tad šī krīze dod mums iespēju ātrai rīcībai. Galvenais secinājums ir tāds, ka mēs nevaram atļauties uh, uzturēt tādu sadrumstalotību, kāda ir pašreizējā realitāte. Teorētiski mēs to visu zinām. Praksē mēs runājam par Eiropas Savienību, bet mēs īstenojam savu politiku galvenokārt dalību valstu līmenī. Savienība ir tāda kā sapnis, savukārt nacionālās dalību valstis ir pašreizējais bizness. Līdz ar to tas tiek, tā ir mūsu vājā puse, kas uh, darbojas pretēji mūsu kopējām interesēm. Eiropai ir jābūt spēcīgai modernā pasaulē. Eiropa nav tikai kopējais tirgus, bet gan politisks jēdziens, varbūt pat vāra, kas uh, spēja ne tikai pārvarēt krīzes, bet arī ietekmēt mūsdienu pasauli. Paldies! Uh, okay. Now we go to the... Labi, tagad būs politisko grupu pārstāvju uzstāšanās. Kort, Vortman, Vortmans Kols kundze tautas partijas grupas vārdā, lūdzu. Jā, danku vēl, uh, eh, forsīter. Paldies, priekšsēdētāji. Vai šeit, Eiropas parlamentā, Strasbūrā, ir jānotiek debatas par šiem, šo jautājumu? Komisijas prezidents Barozu, padomas priekšsēdētājs Van Rompējs dara visu, kas ir viņu spēkos, lai sagatavotu nepieciešamos lēmumus, kas jāpieņem Briselē. Svētdienas vienošanās netika panākta. Kaut kāda lēmuma varētu tikt pieņemta tikai rīt. Tad par ko mēs šodien varam debatēt, par kaut kādiem dokumentiem, kas ir mums parādījušies mūsu rokās no, nu, informācijas noplūdes rezultātā, pamatot uz zavīžrakstiem. Priekšsēdētāja kungs, debates tika iekļauts darba kārtībā tādēļ, ka pilsoņi ir ārkārtīgi nobežījušies par situāciju. Krīze iespējams tikai padziļināsies. Pilsoņi ir ārkārtīgi nobežījušies par savām darba vietām un par pensionēšanos, un tādēļ es savas politiskās grupas vārdā gribētu aicināt valstu un valdību vadītājus atrisināt šo problēmu pietiekam ambiciozā veidā, vienoties par visaptvarošu pieeju, par tādu pakotni, kurai varētu uzticēties gan tirgi, gan arī pilsoņi, lai rastos uzticība eiro Tas laiks, kad varējām pieņemt tādus kā puslēmumus, ir pagājis. Eiropa spēja atrisināt šos jautājumus. Ir pienācis pēdējais brīdis, kad mums tas ir jādara. Priekšēdētāja kungs, parādu krīze dalību valstīs ir izraisījusi milzu problēmas. Daudzās dalību valstīs ir šie parādi, bet problēmas izjūt pilnīgi visas dalību valstis. Mums ir kopīga valūta, un mēs visi no tā ļoti daudz ko iegūstam gadu no gada. Tādēļ mums jābūt solidāriem citam ar citu, jārada risinājumi, ir jāstiprina Eiropas finanšu stabilitātes fonds, tāpat arī Eiropas banku rekapitalizācijas plāns ir absolūti nepieciešams. Tikai tā mēs varēsim rast ilgspējīgu risinājumu Grieķijai. Un ieviest atkal mieru tirgos. Eiropas finanšu stabilitātes fondam ir nepieciešams reāls spēks Eiropas centrālajai bankai joprojām jābūt neatkarīgai un drošai. Ja tirgus var stāstīt dažādus melus par Eiropu, tad mums ir jābūt spējīgiem pastāvēt par sevi. Mūsu drošība un stabilitāte ir jāaizsargā. Prezidenta kungs, situācija ir ārkārtīgi nopietna. Bankas netiek galā ar milzīgo problēmu gūzmu, kas tām uzbrūk, tās ir jāatbalsta, jo pastāv šī te eh, sliktās prakses inficēšanās iespēja. Bankas ir jāatbalsta, tās ir nepieciešams ekonomiskās stabilitātes garants. Mēs runājam par nodarbinātību, par bankām. Dalību valstis ir atbildīgs zināmā mērā par kapitāla piesaisti. Ārkārtas fondi ir jāizmanto tikai kā pēdējā iespēja. Rekapitalizācija nedrīkst tikt izmantota kā tāda balva par bezatbildīgas politikas īstenošanu. Eiropas komisija paziņoja, ka ir nepieciešams izstrādāt dažādus stimulus. Tas ir nepieņemam, ka nodokļu maksātājiem ir jāpalīdz bankām, lai tās glābtu. Mums šeit ir jānodrošina tādi priekšlikumi un tādi noteikumi, kas ir iedarbīgi un taisnīgi. Ir jābūt finanšu transakcijas nodoklim, tāpat arī depozīta schēmai, gaidām priekšlikums banku krīzes mehānismam un banku nodavām. Mēs priecājamies par svētdienas samita priekšlikumu ļoti ātrā laika posmā ieviest sešu normatīvu aku pakotni par makroekonomisko pārvaldību. Valstu valdību vadītājiem ir jāuzņemas atbildība pār lietu sakārtošanu savās valstīs. Ir jārūpējas par to, lai rīt tiktu spērti reāli nopietni soli uz priekšu. Eiro plus ir jāievieš Šķiet, pastāv iespēja stiprināt ekonomisko fiskālo integrāciju eirozonā. Tādējādi tirgus integrētos tam, kā mēs rīkojamies, ir jātiek apspriestam debatēs. Debates ir svarīgas, lai pilsoņi tās dzird un pilsoņu atbalsts Eiropas projektam ir ļoti svarīgs. Paldies, Vortmanas Kolas kundzei. Tagad aicināšu Martinu Šulcu, kas ir sociālistu un demokrātu grupas priekšsēdētājs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs ņēmām vērā jūsu ziņojumu, priekšsēdētāji kungs, un jāsaka, ka trešdienas Eiropadome patiešām ir nopelnījuši savu nosaukumu. Un iespējams, ka rītdien notiekušais būs ar vēsturisku nozīmi, jo jautājums, uz kurieni dodas Eiropa, iespējams tiks izlemts rītdien. Es ļoti bieži esmu kritizējis, ka Eiropas Savienība tiek sadalīta trijās daļās - Eiropas, Francijas direktorijas, pārējā daļa Eirozonas valstis un vēl pārējā daļa dalībvalstīm, kur īpaši vietu ieņem Lielbritānija. Šāda veida rīcība, Eiropas sadalīšana dažādās struktūrās un gribas struktūrās ir jau pati lielā, pats lielākais apdraudējums. Tas iznīcina kopienu un beigās rada tādu situāciju, kurā šo atsevišķo aktīvi strādājošo atkarība no savas valsts iekšpolitiskās situācijas ir pieņēmusi tādus apjomus, ka ik viens, kas sēž pie galda, domā tikai par savu nacionālo situāciju, nevis ievēro kopienas gaisotni un rīkojas arī kopienas interesēs. To mēs esam piedzīvojuši Slovākijā, to mēs piedzīvojam Vācijā un ikvienā citā dalību valstī Eiropā domē, kā arī 17 valstu padomē. Tur pastāv vienprātīguma princips, ka beigās mums būs viena no svarīgākajām, no stiprākajām monetārajām uh, apvienībām pasaulē neatkarīgi no daudzu dalību valstu taktiskajām spēlītēm, un tas ir jāizbeidz. Tādēļ mums nākotnē ir nepieciešams kopienas institūcijas, kur uzdevums ir ekonomiskā, monetārā veidā īstenot kopienas politiku. Mums nav nepieciešams papildu izdomātas institūcijas. Mēs atrodamies uz bīstama ceļa. jo mēs esam zaudējuši uzticību, tirgus uzticību, investīciju ilgspējībai Eiropā, kā arī pilsoņu uzticību valdībām, tāpat kā Eirozonai un Eiropas Savienībai un valdību spējām efektīvi pārvaldīt to. Šo mēs jau esam zaudējuši pirms gadiem. Parasti Eiropas valstu un valdību vadītāja teksts ir paziņots, nav īstenots, atsaukts, izmaiņas ir veiktas, atkal paziņots no jauna, un tāpat tās nav īstenots. Pagājušajā nedēļas nogalē mēs pieminējām, kad Merkel un Sarkozī tikās, ka beidzot mēs esam vienojušies, tas tika paziņots, taču nav īstenots. Svētdien sarunu karstumā Merkels kundze un Sarkozī iziet ārā un sniedz preses konferenci. Taču par ko? Par lietām, par ko viņi nav vienojušies. Taču ikvienam ir skaidrs, par ko īsti ir runa, un tas arī ir skaidri jāpasaka. Runa ir par augstāko eh, parādu apgraizīšanu un no tā būs atkarīgs arī, cik ļoti tiks skartas Francijas bankas. Tās tiks skartas visspēcīgāk tādai vā, Francijas valdība ziņa, ja parādi tiks norakstīti, tad kaut kādā veidā šīs bankas būs jānostabilizē, un Francijas valdība un valsts to nevar tā akceptēt. Tātad viņi meklē citus finanšu līdzekļus, un, un tad ir divi iespējamie modeļi, Vācijas apdrošināšanas modelis un Francijas modelis, un par to nav pastāv vienošanās. Un turklāt tik pa laikam tiek ziņot visādi, visādi informācija, kas nav galīgā, un es ieteiktu rītdien runāt un diskutēt tik ilgi, kamēr viss ir izdiskutēts, un tad tikai vērsties pie publikas. Un vispār jādara pirmkārt tas, kas ir nepieciešams, lai atgūtu pilsoņu, ieguldītāju uzticību. Runājot par iespējamo līguma grozīšanu, es lasu un dzirdu, ka tiks mainīts Eiropas Savienības līgums, ka ir uz, izveidot darba grupa Rompaiku, un kuram šodien būtu bijusi lieliska iespēja, ja viņš būtu ieradies, viņš šodien būtu saņēmis visas Eiropas uh, uzmanību, visi valdību vadītāji dodas uz saviem parlamentiem, Rompai kungs to nedara. kur tad īsti ir Eiropas parlaments? Tie, kas vēlas izmainīt līgumu, tiem vismaz savas politiskās grupas vārdā var teikt, ka tas, kas nākotnē pastāvēs Eiropā līgumā un ka būs tā, ka līgumā būs noteikts tiesības iesaistīties nacionālo budžetu veidošanā, tad nedrīkst izslēgt Eiropas parlamentu. Eiropas krīzi nedrīkst izmantot, lai uh, izstumtu parlamentus no Eiropas. Tam mēs pretosimies, un es ceru, cienījumās dāmas un godātie kungi, ka rītdienas rezultāts beidzot būs tas, kas mums ir nepieciešams. Beigās jau nav galvenais, kāds ir saturs, bet gan galvenais ir tas, ka valstu un valdību vadītāji parāda, ka viņa ir spējīgi stāties pretī izaicinājumiem. Paldies! Paldies! Eh, Alde grupas vadītājs Ferhofstedt kungs. Es savā ievadrunā atsaukšos uz kolēģi Šulc tikko teikto. Es varu jums paziņot, ka ceturtdien prezidentu konferencē es ieteicu uzaicināt Barozo kungu, Van Rompē kungu uh, šeit, lai runātu par ekonomisko pārvaldību zonā. Tātad pagājušo ceturtdienu es to notiku. Padome viņus aicināja, arī apstiprināja to, ka viņi ieradīsies parlamentā. Es domāju, ka mums ir novembrī jārisina um, sarunas ar viņiem šeit Strasbūrā par nākamo projektu. Tā nedrīkst būt, kā pagājušo gadu bija, kad mūs iepazīstina ar priekšlikumu, ko, ko Eiropadomu jau ir pieņēmusi. Mm, tādējādi parlaments nevar ietekmēt šo priekšlikumu. Es eh, jums jau paziņoju šādu te eh, vēlmi uzaicināt šos augststāvošos pārstāvjus, lai viņi ierastos parlamentā novembrī un mēs debatētu par tālāko. Tālāk, ja mēs runājam par trešdienas Eiropadomas sēdi, Pēc 20 mēnešu ilgas vilcināšanās, pretrunām un pussoļiem, pusvārdiem, man šķiet, ka šoreiz viņi ir sapratuši, ka ir jāpieņem dziļi pasākumi, ir nepieciešams globāls rīcības plāns, lai atgrieztu eirozonā stabilitāti un ir nepieciešama arī kaut kāda ceļu karte, kas palīdz šo plānu īstenot. Ja mēs runājam par plāna saturu priekšsēdētāja kungs, tad man šķiet, ka tas ir gluži vienkārši. Šeit Eiropas parlamentā ir ļoti liels deputātu vairākums, kurš ir apstiprinājis balsojumā rezolūciju pirms desmit vai astoņām dienām, pavisam nesen. Šajā rezolūcijā ir minēti septiņi galvenie pasākumi, kas noteikti ir ekonomiskās reformas plānā jāievieš, lai ieviest stabilitāti Eirozonā. Nav jāizgudro nekas no jauna. Rezolūcijā mēs ļoti skaidri un gaiši arī to pateicām, kādas ir šīs lielās reformas, kas jāievieš Eirozonā. Es domāju, ka mūsu visu interesēs Un arī priekšsēdētāja kungs, jūsu interesēs ir aizstāvēt šos punktus. Es domāju, ka trešdien, kad jūs ieradīsieties Eiropa padomē un teiksiet savu tradicionālo ievadrunu, tad es jūs aicinu atgādināt šos sešus, septiņus punktus, ko Eiropas parlaments iekļāva savā uh, rezolūcijā zonas stabilizēšanā, pirm, stabilizēšanā pirmkārt ilgspējīgs risinājums Grieķijai, otrkārt Eiropeisks banku rekapitalizācijas plāns, jo dalību valstu līmenī to nav iespējams izdarīt vajadzīgs Eiropeisks plāns. Tālāk stiprināt uh, finanšu stabilitātes fondu un glābšanas fondu, un ir arī vēl citi pasākumi, kurus kā primāros un galvenos minējam rezolūcijā. Būsim godīgi un atklāti savās sarunās. Ir viens punkts, kas ir ļoti svarīgs tuvāko dienu, nedēļu laikā. Mēs varam runāt par ļoti daudziem jautājumiem - ekonomiskā pārvaldība, E, fiskālā un ekonomiskā savienība, kas mums nepieciešama, rekapitalizācija un tā tālāk. Tas viss ir ļoti svarīgi, taisnība. Tas ir jāatkārto atkal un atkal, un trešdien valstu valdību vadītājiem atkal tas jāatrisina. Bet pats galvenais punkts ir tas, kā stiprināt glābšanas fondu. Tas ir galvenais jautājums. Šis, šo te fiskālās stabilitātes fondu, finanšu stabilitātes fondu Vispārējais būs tā kā tāds ievads darbs decembra samitam. Vortmans Kols kundze minēja to, ka šim finanšu stabilitātes fondam jābūt tik stabilam kā tādai, kā lielgabalam. Es nezinu, vai tas būs tik spēcīgs. Tad, kad mēs runājam par kaujas darbību, tad nepietiek tikai ar vieglo munīciju vien. Finanšu tirgu ir nepieciešama smagā munīcija. tas priekšlikums, par kuru vienosies trešdien, jau ir, tas jau tiek izplatīts visur, kur kuluāros. Tas ir tātad šī te glābšanas fonda stiprināšana. Eiropas parlamentu kuluāros mēs to neredzam. Mēs to redzam Reichstābu kuluāros, un man tas ir šeit priekšā uz galda. Tas ir tas priekšlikums, par kur vienosies trešdien. Tas saucas noteikumi Eiropas finanšu stabilitātes fonda aizdevuma došanas kapacitātes stiprināšanai. Tas ir priekšlikums. Mums tas nav iedots. Nē, tas ir dalību valstu līmenī apspriežams dokuments. Nu, jāsaka, ka šo priekšlikumu diezgan grūti izlasīt. Trīs, četras reizes jāizlasa, kamēr saprot to. Bez tam man rodas arī žaubas par šīs sistēmas darbību praksē priekšsēdētāji. Jo Tā ir tāda sistēma, kas dod tādus kā 20% garantijas visām obligācijām, kuras izlaiž grūtībās esošās valsts - Spānija, Itālija vai citas. Tātad šis fonds par 20% garantē šīs te obligācijas. Tā tad ir nepieciešams par šo Eiropas finanšu stabilitātes fonda apjomu runāt, tam ir jābūt lielākam. Uh, kas notiek ar Eiropas centrālo banku tādā veidā. Mēs neesam spējuši ieviest vienotu tirgu. Mēs mēģinam ieviest atkal dalību valstu pasākums. Proti sakām, ka valstīm ir jādrukā obligācijas, un mēs Eiropieši tās garantējam par 20%. Nu, man ir liels šaubas, vai tas darbosies 20%. Tādā gadījumā mēs dosim parādu atlaišanu par 60% Grieķijai, un tāpat laikā mēs par 20% gar, garantēsim visas obligācijas, lai nomierinātu tirgus. Es ceru, ka tas darbosies, bet man ir milzu šaubas, jo es uzskatu, ka vienīgais labais un pareizais risinājums, kas jāievieš pēc iespējas ātrāk, ir radīt vienotu obligāciju tirgu, eiro obligācijas, eirozonā. Tikai tā mēs izglābsim eiro. Paldies! Paldies, ECR grupas Eh, vārdā runās grupas priekšēdētājs Zahra Dilkungs. Paldies, priekšēdētāja kungs! Es gribētu izteikt mūsu grupas secinājumus pār patreizējo situāciju. Eh, neminēšu to, ka atrodamies krīzes viducī. Patiesībā man ir tāds iespējas, ka atrodamies 19. gadsimta Eiropā un nevis 21. gadsimtā. Tā ir tāda Eiropa pēc 1815. gada, kad notika Vīnas kongress. Toreiz runāja par šo te situāciju kā par tādu situāciju, kad lielvarām ir piemeties vēzis. Eiropeiska un kopienu metode mēģinājumi rast supranacionālos risinājumus nav vainagojušies ar panākumiem. Pēdējo divu nedēļu laikā es redzu tikai divas darbojošās personas. Viena kanclere un viens prezidents, kas ir izvirzījušies priekšlēmumu plānā un kas pieņem visus lēmumus. Šīs prezidents pat ir atļāvies uh, uzbrēkt kādas citas valsts premjerministram un licis viņam turēt muti. Es neesmu federālists, ne, neesmu ne Monē, ne Šūmaņa pielūdzējs, taču man šķiet, ka šāda pieeja nav īpaši eiropeiska. Eh, es domāju, ka Šumans un Monē nelepotos ar šādiem paziņojumiem. Ja runājam par eiro krīzi, tad atkal nodokļu maksātājiem būs jācieš par šo te bezatbildīgo banku un finanšu iestāžu spēlītēm kazino. Nodokļu maksātāji maksās par šo bezatbildīgo valstu rīcību, kuras ir šķērdējuši publiskās finanses. Tagad mēs piedāvājam Eiropai nopirkt šos parādus eiro glābšanas vārdā. Es domāju, mm, šķiet, ka neviens nav lasījis žurnālus un avīzes un nav lasījis profesionālu ekonomistu priekšlikumus, jo rīt es domāju, ka nekāds priekšlikums, nekāds mm, priekšlikums netiks pieņemts normāls varbūt tiks pieņemts priekšlikums īstermiņam kādiem trim gadiem. Ir skaļi jāatzīst tas, ko visi runā kuluāros, un neviens to nesaka publiski. Proti, ka eiro nav tāds projekts, kurā var iesaistīties visi. Dažas eirozonas dalību valstis nevar vairs turpināt savu dalību šajā zonā, jo šīs valstis principā ir bankrotējušas. Tām ir jādevalvē savu valūtu. Kuluāros par to runā, un visiem ir bail par to runāt atklāti. Rīt atkal turpināsies šī spēlīta. Tā ir tradicionālā pieeja, ļoti ērta visiem un tā nīpat laikā ļoti dārga. Un tirgu tas neizraisa nekādu uzticību. Tas nav valsts vīru risinājums, valsts vīru cienīgs risinājums. Valsts vīrs, atšķirībā no politiķa, piedāvā jaunus risinājumus, drosmīgus risinājumus. Nu, rīt mēs redzēsim, vai Eiropā ir kādi valsts vīri vai arī ir tikai politikāņi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Un tagad Rebeka Hārms. Lūdzu. Um, Lielas paldies, priekšsēdētāji! No pagājušās nedēļas nogals esmu guvis divas atziņas. Pirmkārt, mēs un padomi, pateicoties trojkas ziņojumam, varēja redzēt, ka viss, kas tiek pieņemts saistībā ar Grieķiju, tika pieņemts saistībā ar Grieķiju, bija nepareizs Mēs izdarījām visu nepareizi, kas, ko vien varēja izdarīt. Vēl jūlijā padome Grieķijai noteica līdzekļu samazinājumu, kas bija vēl par mazu, un arī Starptautiskā valūtas fonda piešķirtie līdzekļi bija par mazu. Taupības pasākumu rezultāts pierādījās tā, kā to paredzēja. Un Briselē pieņemto pasākumu Grieķijas krīzes eh, uzlabošanai to tikai pastiprināja, ne tikai Grieķijas, bet arī Eiropas krīzi. Un otra atziņa no šīs nedēļas nogals, manuprāt, ir saistīta ar devīto punktu. Eiropu nevar vadīt krīzes laikos, izmantojot krīzes samitus. To jau bieži, tas jau bieži ir pieminē, pieminēts, ka mums ir nepieciešama citāda stabilizējoša ekonomikas pārvaldība. Un to pierādīja arī rezultāts, kas parādījās pēc trīs dienu intensīva darba. Un manas prasības devītajam samitam ir efektīvi rezultāti, un mēs ceram, ka rītdien viss beigsies, ka beigsies šī mūžīga krīžu samitu sistēma, kas uh, ir pārāk lēna un pārāk nepietiekam lēmumu tiek pieņemti. Mēs uzskatām, ka krīzes parādēm būtu jābūt virs 50% un ka tie spekulanti, kas spekulē uz Grieķijas eh, neveiksmi, uh, īpaši ar valsts garantijām, ka viņi nakts laikā var iegūt jaunus uh, pēļņu miljārdu lielumā. Mēs gribam redzēt citādu signālu Grieķijas virzienā. Pateicoties mūsu pasākumiem, Grieķijas ekonomika tika pavaināta vēl vairāk. Mums ir nepieciešams pārliecinošs plāns, kā noritēs Grieķijas ekonomikas atjaunošana un saskaņā ar zaļajiem galvenai prioritātei ir jābūt ilgspējīgumam, kā tas ir saskaņā arī ar uh, Eiropa 2020 stratēģiju. Es zinu, ka to nevar ātri panākt, taču ir jāpanāk uzticama plānošanas darbi. Runājot par šo Eiropas uh, finanšu stabilitātes fondu, nu, es uh, nevēlos izteikties par šiem lielgabaliem, taču vēlme palielināt šos līdzekļus un tas, kas runā par solidaritāti, tam ir jānodrošina tas, ka pateicoties ar šiem finanšu instrumentiem, uh, ka valstu budžeta nekļūst pārāk necaurskatāmi un arī pārāk noslogot. Šeit ir jāatrod labs līdzsvars. Runājot par banku rekapitalizāciju, kas mums līdz šim ir zināms, tas arī notiek pārāk lēni. Šo atbildību nacionalizācija novedīs pie tā, ka deksijas gadījums nebūs vienīgais, ka tas atkārtosies. Un noslēgumā mēs esam redzējuši, kā Eiropu nevar izvest no krīzes. Es tiešām atbalstu to, ka mēs diskutēsim pamatīgi par līguma izmainīšanu un izveidosim tādu kā konventu, lai eiropieši saprastu, kādas izmaiņas ir nepieciešams. Taču skatoties uz Eiropu ekonomiku sadrumstalošanos un aizplūšanu un akūtajām lielajām problēmām, uh, manuprāt, tagad ir jāiet cits drosmīgs solis. Komisāram, kurš šodien Briselē ir atbildīgs par ekonomiku un budžetu, viņam tagad ir jāpiešķir tādas tiesības, tāds mandāts, lai viņš varētu parūpēties par pamatīgiem, caurskatāmiem budžetiem, dalību valstīs un kurš neuzņemās šo risku, nav pietiekami drosmīgs, lai būtu šis komisārs. Un vēlos teikt, tas, kurš baidās no saviem vēlētājiem, tas nevar tikt galā ar Eiropas krīzi. Ja mēs Angelu Merkelu Angelai Merkelai jāatgādina par Helmutu Kolu un Helmutu Šmitku vai Gido Vestervelu vai Jošku Fišeru. Tad, un tas, kurš ir sapratis, ka viņam ir jālec, tad viņam tas ir arī jāargumentē savu vēlētāju priekšā. Taču bez šīs drosmes nebūs veiksmes mājās un nebūs arī veiksmes Eiropā. Lielas paldies! Zilās kartītes jautājums, kundze. Jums ir jautājums, kolēģis kolēģi ir pacēlus zilo kartīti, Harms skundze, vai jūs piekrītat atbildēt uz jautājumu? Mūsu kolēģis Har... Kuntis kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ja es pareizi sapratu, tad kādā brīdī runātā, jā, runāja par um, apcirpšanu Grieķijā. Uh, Jā, tik tiešām jūs te runājāt par 50-60%, bet es īsti neizpratu, kāds tad ir jūsu viedoklis. Ļaujiet man sacīt, ka mums ir 360 miljārdu liels parāds, un jūs te runājat par 60% apcirpšanu. Mēs te to nevarēsim samazināt. Te ir runa par 50 miljārdiem, un būtībā tas nozīmē, ka Grieķijas bankas un apdrošināšanas kompānijas cietīs visvairāk. Ja šie skaitļi ir pareizi, tie, kurus es tikko pieminēju, tad es gribētu uzzināt jūsu viedokli, vai jūs joprojām esat tādās pašās domās attiecībā uz šo apciepšanu. Jā, es esmu pārliecināta par to, ka, ja mēs paraugamies uz trojkas ziņojumu, tas ir jādara. Es esmu pārliecināta par to, ka mēs varam arī ka mums ir jāatrod risinājums arī attiecībā uz Grieķijas bankām, bet es domāju, ka tas ir tāds lēmums, kuru nevar pieņemt uh, vienu pašu. Ir jāplāno kā var Grieķiju attīstīt, proti ar Eiropas Savienības palīdzību. Arī par šo plānu ir jāvienojas. Un es, dom, es vēlētos, lai tas būtu kā tāds Eiropas signāls Grieķiem, lai viņi zinātu, ka viņiem ir jāveido jauna Grieķija un ka viņiem nav tikai un vienīgi jāaizstāv šī vecā Grieķija. Šādu solidāru signālu neviens krīzes samitā Grieķijai nav devis. Prezidents Lot Lotārs Bīskī kungs, apvienotie zaļie lūdzu. Un... Nu- Priekšsēdētāji kungs, cienījamie kolēģi, krīzes menedžments kļūst arvien necaurskatāmāks un haotiskāks. Padoma trīs dienu laikā apņemās sasaukt samitus, parlaments tam seko un plenārsēdes laikā divreiz nodarbojas ar padomas diskusijas rezultātiem. Un jau tagad ir novērojams tas, ka arī šoreiz nebūs lielā rezultāta. Tādēļ paliek tikai komentārs. Padoma un komisija turpina darboties, balstoties uz cerības principa cerības to, ka jaunie pasākumi radīs uzticēšanos un ka investori starptautiskajos finanšu tirgos šoreiz paliks apmierināti. Taču kāpēc, lai mēs pārtrauktu šīs derības par turpmāko valstu bankrotu? Kāpēc, lai mēs nemēģinātu Spānijai, Spāniju un Itāliju ievilkt šo spekulāciju virpulī? Tikai radikāli pasākumi šos augstu peļņu gūšo spekulāciju iznīcināšanai būs efektīvi. Ja mēs nepanāksim tos, tad šis karusels turpinās griezties un padome visu laiku ieteiks izveidot glābšanas fondus, izmantojot pilsoņu naudu. Ar šādiem finanšu trikiem ir paredzēts arī palielināt stabilitātes fonda par 87, 780 miljoniem eiro. Nu, manuprāt, to var salīdzināt arī kā masu iznīcināšanas ieroci. Un pašreizējais parāda norakstīšanas apmērs Grieķijai neat neizbēgams. Taču jautājums ir, kas maksās par to? Protams, ka starptautiskajām bankām līdz pat 60% vajadzētu uh, nodot šos pašu līdzekļus, taču ir jāizvairās no maksātnēsmēs, un īpaši tas attiecas uz Grieķijas banku, kur eksistence ir apdraudēta. Vai Grieķijas pilsoņiem pēc visiem šiem sociālo pakalpojumu apciepšanas būs arī jāstraucās par saviem noguldījumiem un ietaupījumiem bankās? Tā vietā, lai mums būtu glābšanas fonds bankām, mums ir nepieciešams glābšanas fonds pensijām, algām un pilsoņu ienākumiem. Mums ir nepieciešama Eiropas banka, kas izsniegtu kredītus uz izdevīgiem nosacījumiem valstīm un izslēgtu privātās bankas. Mums ir nepieciešams valsts finansēšanas programmas, lai veicinātu nodarbinātību. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, un tagad brīvības un demokrātijas eh, Eiropas grupas līdzpriekšsēdētāji Frančesko Speronī. Paldies, priekšsēdētāji! Es ceru, ka šai krīzē būs uh, pozitīvs iznākums, un es, bet es domāju, ka krīze mums ir parādījusi, ka mūsu līgumos ir ļoti daudz trīk, trūkumi, gan attiecībā uz to, kā darbojas eiro, gan attiecībā uz to, kādas ir attiecības starp institūcijām un uh, pilsoņiem. Institūcijām vajadzētu pārstāvēt cilvēks, bet īstenībā tas tā nav. Ļoti bieži, diemžēl, lēmumi tiek pieņemti ļoti attālināti no iedzīvotājiem, un uh, bieži vien tie ir uh, tieši pretrunā ar iedzīvotāju vēlmēm. Nedrīkstētu būt tāda situācija, ka cilvēki izmanto krīzi, lai uh, atņemtu iedzīvotājiem dalību valstīm suverēnās tiesības un nodot tās eh, Eiropas Savienībai. Angelika Vērtmēna pie politiskajām grupām nepiedrošā vārdā. Dārgie kolēģi, paldies priekšsēdētāji. Krīze joprojām turpinās un joprojām nav panāks nekāds risinājums. Mīnhenes apdrošināšanas sabiedrība ir paziņojusi, ka tā vēlas eh, atlaist Grieķijai parādus savukārt. Uh, Valstu un valdību vadītāji pagājušajā nedēļas nogalē nav panākuši nekādu vienošanos attiecībās krīzes risināšanu Grieķijā. Vienīgā problēma Eiropā ir eh, tas, ka trūkst vienotas un izšķirošas politiskās vadības. Par kādēļ padome debatē par privātā sektora iesaistīšanos, ja šis privātais sektors sāk jau pats iesaistīties, tas pirmkārt nozīmē to, ka politiskā Eiropas eh, vadība uh, seko notikumiem pa pēdām. Pagājušajā nedēļā arī radās jautājums par to, vai beig beigās eh, šai valstī pietiks ar parādu apciepšanu. Tas arī ir laiks, ka Eiropas politika atpaliek no laika. Mums ir, man ir lūgums visiem iesaistītajiem. Darbojieties tagad, rīkojieties tagad vienoti un eh, izšķirīgi. Paldies, paldies! Līdz ar to mūsu debats par šo punktu ir beigušās. Nākamais punkts darbu kārtībā ir komisijas paziņojums.